pārstāvis ārlietās mm, paziņojums par stāvokli Venecuēlā. Pirms šīm debatēm, kas līdz sāksies, es vēlētos sveikt Miciju Kapriles de Ledezmu, kas ir nominēta Saharova balvai 2015. gadā un viņas delegāciju no Venecuēlas, kas cieši seko līdzi šīm debatēm par situāciju Venecuēlā. Welcome! Sveicam jūs! Și acum am să rog din nou pe domnul... Uh, Tagad došu vārdu ministram Kundersam. Viņš izteiksies augstās pārstāvis vārdā. Priekšsēdētā kungs, godāmie deputāti, liels paldies jums, paldies arī delegācijai no Venecuēlas. Liels paldies, ka iekļāvāt Venecuēlas jautājumu šīs dienas darba kārtībā. Ir pagājuši divi mēneši kopš mm, parlamenta vēlēšanām 6. decembrī, tāpēc ir jāvērtē šo vēlēšanu ļoti nozīmīgie rezultāti, kā tās ir ietekmējušas politisko un ekonomisko virzienu šajā valstī ļoti sarešķītajos apstākļos. Liels paldies parlamentam par to, ka pievēršat uzmanību uztraucošajai situācijai kopš pagājušā gada, kad eh, gāja borā 43 Eh, cilvēki ielu protestos 14. gadā. Ir pieņemtas trīs rezolūcijas kopš tā laika, un tas skaidri parāda, ka šo krīzi varēs pārvarēt tikai ar mierīgu un konstruktīvu dialogu un respektējot cilvēktiesības, kā arī Venecuēlas konstitūciju. 6. decembra vēlēšanās piedalījās liels vēlētājs skaits, un uh, rezultāti bija uh, skaidri redzami. Vairākums cilvēku uh, Uh, sniedz pilnveres parlamentam, kas uh, varētu mm, risināt valsts izaicinājumus. Šī valsts uh, cieši no ļoti lielas vardarbības un nedrošības. Karakasa ir pilsēta, kur visaugstākais slepkavību skaits pasaulē, un ir arī ļoti daudz nolāpīšanu un vardarbīgu uzbrukumu. Trūkst pamatproduktu, medikamentu un veselības aprūpes. Ar šo mierīgo un skaidro balsojumu 6. decembrī cilvēki prasīja politisku risinājumu šiem izaicinājumiem. Visi uh, politiskie spēlētāji tiek aicināti respektēt uh, parlamenta re vēlēšanu rezultātus un pašreizējas valdības leģitimitāti. Tagad ir jāstrādā kopā, lai atrastu mm, risinājumus šiem izaicinājumiem. Uh, Ideoloģiskā konfrontācija vai domstarpības starp iestādēm neko daudz nedos. Ir jāatsakās no šādas politiskas manevrēšanas, jo ekonomiskie resursi izsīkst. Naftas cena visticamāk nekļūs augstāk tuvākajā laikā, un uh, produktu trūks arvien vairāk. Vajadzētu sākt politisku dialogu, ir jārisina arī situācija attiecībā uz 2014. gada upuriem. Uh, varētu cerēt, ka tiks nodrošināt vajadzīgā atklātība, un tam savukārt ir vajadzīga skaidra analīze par to, kas īsti nav darbojies. Ir jaņem vērā, ka vairāki desmitie protestētāji vēl ar vien ir cietumos, kaut arī tiesas nav bijušas sauredzamas. Es gribētu pieminēt Leopoldo Lopeša lietu. Viņš ir vardarbības upuris, kurš ir jāaizsargā. Tas ir no, noteikti jādara un ir eh, jāpanāk, lai vārdarbības eh, veicēji šajos protestos tiktu drīz tiesāti. Visi šie procesi kopā rada kompleksu realitāti, kas ir jārisina. Šīs iniciatīvas vajadzētu uzņemties abām pusēm, gan uh, izpildvarē gan likumdevējiem, gan parlamentam, gan valdībai. Tas ir jādara konstruktīvas sadarbības garā, pilnībā respektējot Venecuēlas konstitūciju. Konstitūcija piedāvā eh, tiesisku mierīgu ietvaru, kur Venecuēla varētu darboties kā demokrātija. No otras puses tie, kas uzskata, ka varētu izmantot nedemokrātiskas metodas vai paralēlas struktūras, eh, tiem vajadzētu saprast, ka viņiem ir jāuzņemas liela atbildība. Jāsaprot, ka pašlaik nav reāla dialoga, un līdz ar to pastāv risks, ka būs jauna ielu protesta un vardarbība konfrontācija kas var uh, radīt smagas sekas. Mēs zinām, ka sabiedrība ir polarizēta un no tā nevar izvairīties. Uh, Mēs redzam, ka ir vēsture, un abām pusēm ir jāatzīst, ka arī otrā pusē ir jāspēlē sava loma. Ehm, neviena no šīm pusēm nevarēs atrisināt milzīgo krīzi viena pati. Tieši šādus signālus Eiropa visu laiku ir devusi saviem Venecuēlas draugiem. Dialogs un kompromiss ir vienīgais ceļš uz priekšu. Eiropas Savienība un tās dalība valstis sadarbojas Briselē un Karakasā, lai virzītu uz priekšu šo ziņu. Mēs arī uh, tiekamies ar NVO un ar partnervalstīm, kas ir aicinājušas uz nacionālo dialogu. Eiropai ir leģitīmas bāžas, ka pilsoņi, kas eh, dzīvo eh, Venezuelā, varētu ciest, tāpat ir runa par Eiropas Savienības uzņēmumiem. Eiropu uztrauc reģionālā stabilitāte un tas, ka šī nestabilitāte radīs smagas sekas reģionā. Eiropā ir ciešas saiknes ar šo reģionu. Mums ir saiknes gan tirzniecības, gan drošības jomā. Mēs iestājāmies arī par cilvēktiesībām, un tās ir tikai dažas sadarbības jomas ar šo reģionu. Mēs vēlamies pastiprināt mūsu sadarbību ar Venecuēlu. Mēs zinām, ka ļoti daudz Venecijas pilsoņi skatās uz Eiropas Savienību kā uz labu draugu, kas varētu palīdzēt atjaunot konstitucionalitāti un ekonomisko labklājību. Tieši to mēs esam mēģinājuši panākt mūsu kontaktu laikā gan Briselē, gan Karakasā. Tieši to es esmu paudis arī vairākos publiskos paziņojumos. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos parlamentam par atbalstu pieņemot šos lēmumus, un paldies arī par jūsu uzmanību. Paldies ministram Kundērsam. Un tagad dosim vārdu Gonzāles kungam. Pusotra minūte. Priekšādātāja kungs. Venecuēlā agrāk bija sinonīms progresam un labklājībai, taču eh, čāvisms un Maduro politika pielika punktu šai Venecuēlai. Mēs redzam tagad tikai drupas. Ir šokējoši redzēt, ka tikai desmit gadu laikā var sagraut labklājīgu valsti, un to ir izdarījusi mm, pie varas esošā mankārība. Aptiekās trūkst 93% no medikamentiem. Tā ir vardarbība. Cilvēki un bērni cieš badu. Tā nav revolūcija, tā ir demolēšana. Labi, mierīgi cilvēki, studenti, demokrātiski oponenti tiek ieslodzīti cietumos, bet noziedznieki mierīgi veic savus noziegumus uh, uz ielas skaidrā dienas gaismā. Tā nav revolūcija. Cilvēki vēlas, lai viņu balsis saklausītu. Ir jāpanāk, lai demokrātijai izdotos izmainīt šo režīmu. Ir jāpasakas tādiem cilvēkiem, ka Viņš ielēk kā brīlis, un mums noteikti ir jāpanāk, lai politiskie oponenti tiktu atbrīvoti no cietumiem. Antonio Ledēzma teica, ka uh, brīvība nav kaut kas tāds, par kuru varētu vest sarunas. Eiropas Savienība zina, ka mums ir jāiestājas par drosmīgajiem un brīvajiem Venecēlas cilvēkiem. Es īsti nezinu, vai ir divas puses Venecēlā, taču uh, Ir skaidrs, ka pie varas esošie gūst no tā labumu. Paldies, Gonzalesa kungs, jums ir zilās kartas jautājums. Senderas Rodrīgeses kundze vēlas tos dot. Vai jūs akceptējat? Lūdzu, Senderas Rodrīgeses kundze. Senor... Paldies, priekšādātāji. Varbūt jūs varētu mums mazliet paskaidrot, kāpēc arī Galīcijā cilvēki cieš no bādā tā ir Spānija un Galīcija arī arotbiedrību pārstāvji tiek ieslodzīti cietumos. Venecuēlā tiek ieslodzīti studenti cietumos bez jebkādiem tiesas procesiem. Te ir runa par to, ka cilvēki sēž tumsā un viņi pat nezina, uz cik ilgu laiku viņiem tur vajadzētu uzturēties. Tas ir pilnīgi bezkaunīgi, un uz jūsu jautājumu es pat negribu atbildēt. Paldies, tagad vārds eh, Haure Guikungam. Divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Es arī vēlētos eh, apsveikt eh, Kaprīles skundzi un viņas delegāciju šeit, Eiropas parlamentā. Uh, Man ir trīs ziņas, ko es gribētu nodot venecuēliešiem. Pirmkārtām, Venecuēlas tauta 6. decembrī tikai pirms diviem mēnešiem ar ļoti lielu vairākumu nobalsoja par mieru. Viņi nobalsoja par savu opozīciju. Tas bija triumfs, un parlaments ir apmierināts ar šo demokrātijas izpausmi. Te ir runa par to, ka ir jāmēģina rast risinājums eh, Vencēlas tautas problēmām. Vencēlas valdība nevar samazināt jaunās Nacionālās asamblējas pilnveres. Tā ir leģitīmi eh, nodibināta asambleja un nav, nevar izveidot paralēlas asamblējas vai samazināt likumdevēja pilnveres. Uh, koncentrējot varu pilnīgi mākslīgi un nelikumīgi izpildveras rokās. Priekšsēdētā kungs, tas būtu klaišs uh, 6. decembrā vēlēšanu rezultātu pārkāpums. Es gribētu izteikties ļoti daudzu parlamenta deputātu vārdā. Mēs runājam šeit par čavismu, kritizējam to. Daži cilvēki varbūt to aizstāv, citi to kritizē. Lai ko jūs teiktu, jums ir tiesības paust jūsu domas. Domāju, ka Nīderlandes ministrs tikko ļoti skaidri teica par cilvēku mandātu, un te ir runa par mandātu dialogam un samierināšanai. Cilvēki prasa risinājumu. Uh, Un tā ir runa par leģitīmām pilnvarām, par pilnvarām, kas tiek piešķirtas izpildvarējiem likumdevējiem. Cilvēki vēlas risinājumus, viņi vēlas noteikumus un uh, atbildes ļoti smagajām problēmām, proti drošības jautājumi, uh, dažādu preču trūkums, makroekonomika. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs dialogs. Gribētu aicināt visus iesaistīties šajā dialogā un nodrošināt venecuēliešiem cienīgu nākotni. Uh, Paldies, tagad Farijas kungs pusotra minūte. Priekšsēdētāja kungs, ministra kungs, vispirms es vēlētos uzteikt Leres kundzi, kas šeit ir tribīnē, vēlos viņu atbalstīt. Vēlos arī uzsvērt to, ka ir nepieciešams, lai Venecuēlā valdītu demokrātija. valdība vēl nav apstiprinājusi nepieciešamās reformas. Ar vien turpina uh, aktīvi darboties uh, spēki, kas uh, atbalsta Maduro. Jāsaprot, ka Venecuālā bija totāla vara, kas ir pārņēmusi, bija pārņēmusi visu valsti, un līdz ar to šajā valstī ir ļoti daudz politiski ieslodzīto. Tātad šī ir sprādzien bīstama situācija, kas valda Venecuālā. Augstākās tiesas eh, darbība vēl tikai sāsina ekonomiskās krīzes problēmas Šādā izšķirošā brīdī Venezuelā ir nepieciešama Eiropas Savienības palīdzība, lai tiktu ievērotas, ievērots pilnvaru sadalījums. Ja nenotiks eh, samierināšana un amnestija Venecijā, tad pastāv vispār tiesiskas valsts apdraudējums pašā eh, Venecijā. Kausa Permojkungs uz vienu pusotru minūtu daudzu gadu gaitā mēs esam redzējuši, ka kampaņas ir novedušas pie Venecijālas destabilizēšanas. Diemžēl daudz cilvēku šeit to atbalsta. 2002. gada valsts apvērsums, naftas industrijas sabotāžas, politiskā vardarbība. 2013. gada aprīlī 13 cilvēki gāja bojā. Un 2014. gadā bija operācija, kur Leopoldo Opes bija iesaistīts 28 cilvēki gāja bojā, un tad vēl arī citas operācijas, kur citi bija iesaistīti un cilvēki gāja bojā. Uh, Tātad 20 vēlēšana 17 gadu gaitā, un par spīti tam ir notikusi pastāvīga kampaņa vēlēšanu deleģitimizācijai, un to arī atbalsta starptautiskā sabiedrība. Un te ir iesaistīta arī opozīcija, un uh, parlamentu vēlēšanas decembrī. E, bijušie prezidenti, prezidenta opozīcija un visi runā par krāpšanos, taču tād viņi maina savu viedokli, kad viņi iegūst pārsvaru vēlēšanās, bet demokrātijas nav, Nacionālā asamblēja arī nav, tai nav konstitucionāls pilnvaras nepiemētīsim uh, eļu um, ugunī Mēģināsim stabilizēt situāciju, samazināt saspīlējumu demokrātiskā kontekstā. Silās kārtīts jautājums jums, vai esat gatavs uh, atbildēt jautājumu? Jā, lūdzu, tad gan zāles kungs. Es vēlos uzdot jums jautājumu par pēdējām vēlēšanām bija starptautiskie novērotāji, taču mēs tur nedavējāmies jo mēs netikām uzaicināti, bet jo Venezuelas valdība nevarēja mums nodrošināt drošību. Tomēr es apmeklēju šīs vēlēšanas. Es redzēju, ka nekāds starptautisko novērotāju nebija un vēlos jums uzdot jautājumu. Jūs tur bijat atklāt, jūs to redzēt? Jā, es tur biju. Es novēroju vēlēšanas saskaņā ar Venecuāli, Venecuālas likumiem un suverenitāti. Bija arī citi. Uh, Eh, prezidenti, eh, mūsu pašu valsts prezidents arī, es apmeklēju vairākas vēlēšanu iecirkņus, un eh, runāja tūkstoši, kur, darbu, kur vēlēja, vēlēja tūkstošiem cilvēku. Es nezinu, ko jūs tur darījāt. Vai jūs esat gatavs atbildēt uz otru jautājumu no Farija kunga puses? Gonzales kungs, vai esat gatavs atbildēt uz otru jautājumu? Ne? Labi. Turpin priekšstādātāji. Tad turpināsim. Uh, uzstājas tālāk Sebastijā kungs. Gracias, Paldies, priekšstādātāji. Vai jūs lūdzu varētu ieviest kārtību parlamentā, jo šķiet, ka uh, deputāti neievēro cilvēkus, kas uzstājas konkrētajā plānā par situāciju Venecuēlā. Tomēr, es domāju, ir vērts Uh, runāt ne tikai par Venecuālu, bet arī par Meksiku. Meksika geogrāfiski nav tālu no Venecuālas. Uh, Meksikā uh, žurnālisti tiek nogalināti, arī cilvēki pazūd bez pēdām. Par to arī ir vērts runāt. Tomēr, runājot par Venecuālu, ir vērts uzteikt vēlēšanu rezultātus. Tā, tas uzskatāms par demokrātijas veiksmes stāstu. Arī iepriekšējās vēlēšanas notika brīvi un demokrātiski. Nu tad kādai būtu jābūt Eiropas Savienības lomai Venecijā? Protams, Eiropas Savienībai jāiestājas par cilvēktiesībām. Tas ir princips, kas ir iekļauts mūsu līgumos, taču, domāju, mums jārīkojas nedaudz labāk, salīdzinot ar to, ko darījām Marokā vai, piemēram, Izrēlā, kur redzam nesondāmību, uh, kas turpinās, un Eiropas Savienība neko nedara. Un tā, tā ir apkaunojošas sirsnīgas attiecības ar šīm valstīm, kas pārkāp cilvēktiesību. Ko mēs vēlamies darīt viens otru? Mēs vēlamies atbalstīt tautu, nodrošināt mieru. Mēs vēlamies palīdzēt šai valstī mainīt tās ekonomikas modeli. Venecuāla ar vienu ir bijusi Es baidos, e, daži runā par tādu kā e, zelta nāciju, kas pirms Čāves nekad nepastāvēja. Venezuela vien ir bijusi atkarīga no naftas kā vienīgā uh, ienākuma avotu, un tas tikai veicināja korupciju ja mēs vēlamies nodro, eh, mūsu naftas eh, uzņēmumu vārdā nodrošināt labas attiecības Venezuelas, ka mēs tikam atbalstām naftas eh, oligārhus. Paldies. Kurā kungs? Paldies. Šī privileģētā nostāja var liecināt par to, kā politiku var izmantot uh, daudznacionālajie uzņēmumi, lai destabilizētu valdības. Skaidrs, ka te ir objektīvas problēmas, augsta līmeņa korupcija, pat Maduras partijā trūkst eh, pārtikas, eh, ir augsts inflācijas līmenis, eh, liela armijas klātbūt šai valsti, bet spēcīgas valstis ASV un Eiropas Savienība, ko tās dara, lai palīdzētu Venecijolai? Nu, te atbild manā skatījumā ir pavisam skaidri. Mēs redzam, ka uh, tiek eh, izvērsts eh, īstens eh, ekonomisks karš pret Bolivāru republiku no trojkas puses. Padomājiet par to, kādas sankcijas īsteno ASV. ASV uzskata, ka Venecuēla apdraudo ASV. Un kaut ko līdzīgu esam dzirdējuši arī no Eiropas parlamenta deputāta mutes. Viņi runā par to, ka decembra vēlēšanas bija sakāvs, bet es no savas puses vēlos apsveikt Maduro kungu, ka viņš pieņēma šo vēlē, vēlēšanu rezultātu un vēlos aicināt, lai eh, Venecijā turpin strādāt pie savas neatkarības. Paldies! Nākošais runātājs - Feranda kungs. Paldies, priekšstādātāji, dārgie kolēģi. Mūsu debatēs uh, nefigurēja Ukraina vien. Latīņa Amerikas valsts kurai ir īpaši labas attiecības ar Eiropas Savienību Venecēlu. Tā ir izveidojusi multipolāru pasauli. Uh, mēs arī paši mēģinām tikt pāri marksismam. Un šī valsts ir tāda kā ASV uh, kalponi Čīlē, Brazīlijā arī viss tiek darīts, lai uzvarētu pretmarksistiski spēki. Un tagad, lūk, ir jās, jāsoda Maduro valdība. Mums jāpiesauc demokrātiskie principi. Goēd, kā agrāk, arī šodien ar vienu. Uh, uh, augstu vērtē marksistiskos diktators Broka kungs. Priekšsēdētājs kundze, padoms priekšsēdētāja kungs, jums ir taisnība. Mums ar šo valsti ir jāsadarbojas, un tas nozīmē, ka pirmkārtām ir jāatzīst vēlēšanas. Vēlēšanas netika atzītas Tiesības ir tika atņemtas, tika iesaistīti paralēli parlamenti, un mēs redzam, ka arī opozicionāri vēl ar vien sēž cietumā. Tādas ir šīs izējas pozīcijas, kuras mēs nevaram aizmirst. Mums ir uh, jāredz, ka Venecuēlē ir viena no naftas bagātākajām valstīm šajā pasaulē, bet tā ir vienlaicīgi arī visnabadzīgākā valsts, kur ir nabadzība, noziedzība, kur m, mm, vairs. Mm, nav tiesiskuma. Un te ir runa par mm, čavismu vai par komunismu, kas noved pie arvien mazāk demokrātijas, pie mazākām cilvēktiesībām un pie, pie lielākas nabadzības cilvēku vidū. Es domāju, ka tā ir realitāte, kas visiem ir jāsaprot. Es ceru, ka arī šīs, mm, šī parlamenta pārstāvji to ņems vērā. Es gribētu teikt, ka mums ir vienkārši jāatzīst vēlēšanu rezultāti. Mums ir jāņem vērā tautas griba. Nevajadzētu šo tautas gribu ar kaut kādiem trikiem aizēnot. Un es īsti nezinu, kā Podēmos valdības vai līdzīgas valdības Eiropā varēs vadīt šīs valstis nezinu, kā šīs partijas, kas atzīst šādus diktatoriskus režīmus, var tagad būt valdībās Eiropā. Eh, Sīra kungs. Liels paldies priekšsēdētāji. Fakts ir tāds, ka Venecijolā notika brīvas vēlēšanas, taču nav fakts tāds, ka Maduro kungs uh, atzina pilnīgi visus vēlēšanu rezultātus. Vispirms tika izveidots paralēlais parlaments, kas pārkāpj demokrātijas principus, kas pārkāpj pilnvaru sadalījumu principu, kas ir pamats jebkurai brīvai demokrātiskai valstī. Un uh, politiski aktīvisti vēl ar aktīvisti vēl ar vienu ir ieslodzīti cietumos kaut kas tāds nav pieļaujams demokrātiskā valstī. Mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, mums ir pienākums izrādīt eh, solidaritāti tiem cilvēkiem, kas ar vien, eh, tiem aktīvistiem, kas ar vien ir cietumā. Mums jāpalīdz Venecuēlai attīstīt savu demokrātiju. Mēs arī varam runāt par citiem sociāliem, politiskiem, ekonomiskiem aspektiem, taču bez demokrātijas valsts nevar doties tālāk spriekš, un tieši tas ir likts uz spēles. Harancovas kundze, lūdzu. Kaut arī decembris nesa jaunas cerības demokrātijas procesam Venecuēlā. Mēs redzam, ka Karkasā procesi rit pretējā virzienā. Šķiet, ka valdība noliedz tautas gribu un netiek sadalītas atbilstoši pilnvaras. Tā demokrātija nedrīkst darboties. Kas tagad Venezuelai vajadzīgs? Vispirms tai jāatrisina uh, steidzami risinām jautājumu, kas skar Venezuelas ekonomiku un sabiedrību. Ir jāpanāk vienošanās tā vietā, lai turpinātu strīdus. Vispirms ir jāizveido nacionālā samierināšanās gaisotne, proti jāatbrīvo visi politiski ieslodzītie. Otrakārt. Eiropai jābūt klātesošākai. Es aicinu komisijas augsto pārstāvi paplašināt Eiropas savinības mandātu un palielināt uh, Eiropas Savienības e, instrumentus, lai varētu atbildēt uz Venecuēlas pašreizējo krīzi. Un noslēgumā vēlos paust cieņu un abrīnu Venecuēlas dro drosmīgām sievietēm. Dažas no viņām ir ar mums šodien Micīkā Prīles, viņas e, meita Antoniete un Marija Anisniete, arī Tintūras Marijāna Tintūra, kas diemžēl šodien nevar būt kopā ar mums. Šīs sievietes ir uh, e, abrīnojama brīvības dzinēja spēka sastāvdaļa. Un e, tas, ko Venecija šodien sasniegusi lielā mērā, ir pateicoties šīm sievietēm. Grandes Paskola kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Šajā valstī mēs runājām Tātad šī valsts, par kuru runājam, nav maza un maznozīmīga. ANO drošības padomē Venecuēlai arī ir atvēlēta vieta, un mēs aicinām, aicinām uz brī, jau sen, mēs aicinām atbrīvot politiski ieslodzītos, veicināt demokratizācijas procesus, un mēs to darījām vieni paši, jo mēs nevarējām novērēt, novērot vēlēšanas, jo nebija tādas delegācijas. Un kas notika? Opozīcija mainīja Maduro valdību. Un kā mēs varam atbildēt Maduro valdībai? Viņi eh, likumdošanas eh, varu nav nošķīruši no pārējām un mēģinājuši manipulēt ar deputātiem, apgalvojot, ka viņiem nav balsošanas tiesību. Un ko darīja opozīcija, kur, ko šeit kas šeit pārstāvēt. Viņi iestājās par uh, ieslodzītu atbrīvošanu, taču šie politiski ieslodzītie ar vienu atrodas apcietinājumā. Leopoldo Lopes ar vienu atrodas apcietinājumā. Mums ir nepieciešams amnestijas likums. Šie cilvēki ir jāizlaiž no cietumiem politiski ieslodzītie. E, izpildu varai un e, likumdošanas varai ir jānodrošina dialogs, ja Maduro vēlas būt pilnvērtīgs e, prezidents. Valenciāno kundze, paldies priekšstādātē. Dažkārt saņemam labas ziņas, dažkārt saņemam tādas ziņas, ka demokrātija ir spēcīgāka par to centieniem, kur mēģina to graut. Taču nelaime bieži vien ir tā, ka tie, kas mēģina vainot demokrātiju, diemžēl, tiek demokrātijas sakauti. Un es domāju, ka Venezuelas tautu gaida daudz cerīgāk nākotne, jo viņi ar vēlēšanās ir pauduši savu, savu gribu un ir ievēlēts demokrātiski, demokrātiski parlaments. Un tagad tas var arī īstenot, īstenot demokrātas reformas. Valsts mainās tā pamazām pārvar krīzi, kas ir bijis pamats bezcerībai. Eh, es esmu no Spānijas un līdz ar to es nedrīkst iestāties par vienu vai otru pusi Venecijā. Mums ir jāaicina, lai demokrātiskā opozīcija, kas ir, kam ir vairākums parlamentā un prezidentu Maduro, sākt parlamentu, lai veicinātu samierināšanas procesu šai valstī, jo tieši to vēlas Venecijas Um, Venecuēlas tauta. Paldies, Bersera Bastarešēja. Paldies, priekšādātāja ministra kungs. Vēl vienu reizi mēs spriežam par Venecijālo plenārsēdē, un mēs atkārtojam tās pašas lietas, ko iepriekš. Politiskie ieslodzītie, tādi kā Leopoldo Lopes un pārējie, vēl ar vienu ir cietumā. Venecijālieši vēl ar vienu cieš no uh, produktu trūkuma un no visaugstākā inflācijas rādītāja pasaulē. Valsts ir arī um, galvgalīgi korumpēto un vardarbīgo valstu sarakstos. Pastāv humanitārā krīze, un tie ir fakti, tie nav tikai kāda viedokļi. Tomēr kopš uh, pēdējām diskusijām plenāra sēdē ir arī izmaiņas. Eiropas Savienība ir teikusi, ka lielākā daļa venecuēliešu vēlas uh, mierīgas pārmaiņas savā valstī. Viņi vēlas aizmirst par Maduro režīmu. Tautas griba ir jāakceptē. Nevar boikotēt vēlēšanu rezultātus. Tuvāko mēnešu laikā jaunā asamblējā gatavos demokrātiskas reformas, piemēram, pieņems amnestijas un uh, samierināšanās likumus. Uh, akceptēs demokrātiskas iestādes Venezuelā. Eiropai ir um, jāsniedz starptautisks atbalsts, lai jaunā asamblēja varētu veikt šīs demokrātiskās reformas. Eiropai vajadzētu nosūtīt oficiālu delegāciju, kas varētu sniegt savu atbalstu. Es, kā spānieta un eiropieta, ceru, ka mums izdosies atrisināt šo izaucinājumu un sniegt palīdzību ar praktiskiem pasākumiem. Stiera kungs. Pēc eh, čavisma gadiem Venecuēla ir uz eh, humanitāras krīzes robežas. Trūkst visa parastāko produktu, un tas vissmagāk skar nabadzīgākos sabiedrības slāņus. Situācija ir uztraucoša, un mums tai ir jāatbild ar solidaritāti. Taču vienlaicīgi mums ir skaidri jāpasaka, kas tad ir šīs situācijas cēloņi, un šie cēloņi ir autoritāra režīma rīcība, kas vispirms lika cietumos politiskos oponentus un tagad eh, grūž nabadzībā pilnīgi visus Vencēlas iedzīvotājus. Vēlēšanās eh, cilvēki iestājās par virzienu maiņu, taču Maduro vispār neklausās iedzīvotājos. Viņš liek šķēršļus ceļā Nacionālajai asamblējai, mēģina uh, apiet eh, demokrātiju un žonglē ar varu. Tieši tāpēc mēs aicinām uz politieslodzīto atbrīvošanu, uz tiesiskuma respektēšanu, ko ir sagrāvis eh, čavisma režīms. Maduro šķiet neredz, ka Latīņa Amerikā ir sācis pūst demokrātijas vējš, populisma modelis vairs nedarbojas, bet eh, šis, šis čavismu režīmu pārpaliekas vēl var nodarīt daudz ļaunumā. Mums ir jāpalīdz venecuēliešiem viņu cīņā par brīvību. E Priekšsēdā ministra kungs ekonomisko saikņu stiprināšanai starp Eiropas Savienību un Venecijālu ir jābūt mūsu prioritātei. Jo tas uh, pamatojas uz abu pušu izdevīgumu un eh, savstarpējo papildināmību. Mums eh, jādarbojas arī Merkosur eh, nolīguma um, saistībā, cerot, ka arī Venecuēla varēs, varēs tajā iesaistīties. Mums ir jāveicina demokrātisks procesu Venecijolā. Venecijolai pašai ir jāievēro savu konstitūciju un arī institūcijas, kas ir demokrātiski ievēlotas. Svarīgi mums stiprināt demokratizācijas procesu, tad šai sadarbībai jābūt arī sarkanai līnijai. Mums ir jāveicina likuma vara Venecijolā. Priekšstādātais kundze, ministrs kungs, mm, vēlos uzsvērt, ka mēs jūs atbalstīsim, lai jūs uh, stātos uz šī svarīgā cilvēktiesību ievērošanas ceļa Venezuelā. Miljana Mona kungs. Paldies, priekšstādātājs kundze. MUD uzvara decembra vēlēšanās bija vēsturisks brīdis pēc garajiem čevisma gadiem, taču situācija pašlaik ir smaga un izpildvaras reakcija uz uh, parlamenta vēlēšanām um, bija konfrontācija. Mēs redzam, ka vispār netiek ņemta vērā augstākās tiesas vara, tiek uh, samazināta arī parlamenta iespējas rīkoties. Mēs uh, redzam, ka tiek uh, organizētas kaut kādas paralēlas struktūras un deputāti tiek izraidīti. Ekonomiskā situācija valstī ir dramatiska, bet mm, ir, bet tiek pieņemts tāds kā ārkārtas plāns no prezidenta puses, kur vispār netiek iesaistīta opozīcija. Ļoti daudz iestājas par politieslocīto atbrīvošanu, to dara gan starptautiskā kopiena, gan arī parlaments. Mums eh, vajadzētu paust savu solidaritāti Kapriles kundzei. Viņa ir Karakasas bijušā mēra sieva, un eh, tāpat arī mm, gribētu paust solidaritāti viņas delegācijas locekļiem. Uh, Es gribētu vēlreiz atkārtot, ka ir jāatbrīvo politieslodzītie. Cerams, ka tas pavisam drīz kļūs par realitāti. Mēs jau sen gaidām šādus rezultātus. Vēl beigās. Venecijāla arī pieprasa politieslodzītu atbrīvošanu, tā aicina uz iecietību un dialogu. Nevar pieņemt vienpusējus lēmumus vai uh, balstīties uz krāpšanu. Ļoti daudzus gadus ir mm, virzīta uz priekšu autoritāra politika. Tagad ir vajadzīgas izmaiņas. Mums ir jā, jānodrošina pretvara Maduro režīmam. Kēlama kungs. Gandrīz 17 gadus valsts ekonomiskā un politiskā attīstība, un te ir runa par valsti, kurā ir bagātīgi dabas resursi, uh, ir tikusi iedragāta ar ļoti striktu politisko kontroli un valdības iejaukšanos. Rezultāti ir bijuši tādi paši kā citur, kur ir līdzīgi apstākļi. Um, vienas partijas valdīšana noved pie ekonomiskā bankrata, sociālā izmisuma un korupcijas. Tikai pagājuši, kad ekonomika saruka par 10%. Inflācija savukārt uh, uzlēc uz augšu par 700%. Uh, Tas ir mm, ļoti uh, smagi jebkurai politiskai vadībai. Pagājuši gadu 40 nogalināja valdības spēki un vairāk nekā 3000 tika arestēti. Tā ir skaitā Leopoldo Lopes. Uh, un daudz no viņiem vēl ar vienu ir cietumā. Mm, tika uzdoti jautājumi par taisnīgumu un par izmaiņām. Un eh, vēlēšanas notika tikai pirms diviem mēnešiem, taču šķiet, ka prezidents Maduro nav gatavs dalīties ar varu. Ir vajadzīgs nacionālais dialogs, lai pārvarētu krīzi, taču vispirms Venecuēlai ir vajadzīgas īstenas cilvēktiesības un to respektēšana. Tie ir galvenie kritēriji, kas ļautu pārvarēt krīzi. Paldies! Jimenezes to... kundze, vai jūs gribat uzdot zilās kartas jautājumu vai pieteicāties brīvā mikrofona procedūrai? Brīvais mikrofons, paldies. Yes. Then, first one, Mr. Pospisil. Pirmais Pospisil kungs. Předsedkyně, já jsem tu debatu velmi pozorně poslouchal a... Priekšsēdētājs kundze, Es ļoti uzmanīgi klausījos šajās debatēs, uzskatu, ka padomēji Eiropas Savienībā vajadzētu izdarīt spiedienus prezidentu Maduro, lai viņš respektētu vēlēšanu rezultātus. Ir ļoti jauki runāt par dialogu un par samierināšanos, taču te ir vajadzīgas abas puses un to iesaistīšanās. Šeit prezidenta puses, diemžēl, trūkst, vismaz uz šo brīdi. Uh, Uzskatu, ka parlamentam vajadzēs veikt nozīmīgas reformas. Te nav runa tikai par amnestiju vai par ko citu. Te ir runa par mm, vispārējām tiesiskuma reformām Venecuēlā. Pašlaik objektīvi tiesiskums Venecuēlā nepastāv. Mums ir jāpaskatās, piemēram, uz to, ko izdarīja augstākā tiesa, atņemot mandātus trīs eh, parlamenta deputātiem. Uh, Ja Venecuēla vēlas attīstīties, tā nevarēs iztikt bez tiesiskuma un noteikumiem. Visi šie signāli ir ļoti būtiski, un tieši tos mums vajadzētu nodot tālāk venecuēliešiem. Paldies priekšsēdētāji. Decembra parlamenta vēlēšana rezultāti aicina, eh, apliecina to, ka cilvēki bija neapmierināti ar priekšējo valdību, ekonomisko krīzi, kur īpaši izraisīja naftas cenu krišanās jaunā ievēlētā, jaunais ievēlētais parlaments, kurā ir vairākums opozīcijai, Uh, vēršas pret Maduro uh, lēmumiem. Uh, daudz deputātu nošķiršanās no viņa partijas tika apspriesta šeit parlamentā, taču tā vairs nav uh, aktualitāte. Ir daudz uh, likumu, par, kuru ir, par kuriem ir jā, jābalso jaunajai valdībai, jaunajam parlamentam, piemēram, likums par uh, eh, pajums nodrošināšanu valstī, kur pārpa 50% iedzīvotāji ir bezpajumtnieki. Un te ir arī runa par iespēju iejaukties katras puses iekšējās lietās. Paldies. Jakovčiča kungam vārds. Priekšsēdētāji. Vēlēšanas 6. decembrī Venecuēlā deva jaunas cerības Venecuēlas tautai. Mēs visi savukārt eh, ceram, ka šīs vēlēšanas nodrošinās labāku nākotnī šai tautai, kas ir piedzīvojis tik daudz, un mēs ceram, ka viņi varēs izmantot savus nacionālos resursus eh, Venecuēlas iedzīvotāju labā, nevis uh, multinacionālu uzņēmumu peļņas gūšanai. Pašlaik Venecijā ir divas izvēles um, - dialogs vai uh, vardarbība. Tie, kas izvēlēsies uh, nepareizo pusi, būs atbildīgi par Venecijas nākotni. Es gribētu aicināt uzvarētājus vēlēšanās būt pacietīgiem, izvēlēties samierināšanos un dialogu, un es gribētu aicināt arī prezidentu Maduro darīt to pašu, jo viņš vēl savai tautai labu. Mēs visi zinām, kāda ir pašreizējā situācija. Venecuēlā valda narkotiku diktators. Viņš nodrošina uh, Uh, ekonomisku sabrukumu un humanitāru krīzi ar savu komunismu un čavismu politiku. Tagad papildus tam visam parlamentam vajadzētu vēlreiz izteikties, vajadzētu nosodīt šos faktus un vajadzētu aicināt uz politieslodzīto atbrīvošanu, jo viņi ir ieslodzīti pilnīgi netaisnīgi pēc Maduro pavēlēm. Šo cilvēku tiesības tiek vardarbīgi pārkāptas. Tas pierāda, ka Muduro ir līderis, kas eh, vēlas atbrīvoties no visiem, kas viņam nepiekrīt. Venecuēlā dzīvo labi cilvēki, kas aicina uz demokrātiju un taisnīgumu, un viņi pašlaik cieš. Venecuēlā ir savažota ķēdēs, un Eiropas Savienībai ir atslēga. Tā varētu atbrīvot šīs važas. Mums vajadzētu atbrīvot Venecuēlas tautu. Paldies! Pēdējā izteiksies Himeneses Beserilas kundze. Viņa ir pēdējā, kas pieteicās runāt. Paldies, priekšādātāji. Man bija ļoti liels gods būt par liecinieci tam, kā uh, opozīcija guva savu pārliecinošo uzvaru. Es uh, biju skatītāja pirmajās rindās, un es varu teikt, ka pirmie opozīcijas vārdi pēc tam, kad bija skaidrs zināms, ka uzvara pieder viņiem, bija saistīti ar vienotību. Bija cerības, ka valdība tam atbildēs ar līdzīgiem vārdiem un atbrīvos politieslodzītos. Šie cilvēki ir ieslodzīti tikai tāpēc, ka viņi pauda atšķirīgus viedo, viedokļus. Es gribētu sveikt, ka Prīlēses kundze šeit galerijās. Es gribētu paust atbalstu cilvēkiem, kas ir cietuši šajos ļoti smagajos apstākļos cietumā Venecuēlā. Es pati savām acīm esmu redzējusi, cik šausminoši ir šie cietumi. Es gribētu vēlreiz apsveikt Venecuēlas tautu ar šiem lieliskajiem vēlēšanu rezultātiem un lai viņi no tiem neatkāpjas. Paldies tagad kunders kungam vārds. Much, uh, uh, Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es sākšu ar to, ka uzsvēršu, cik ļoti svarīgi bija uzklausīt šīs uh, debatas. Uh, un es vēlos pasvītrot to, cik šī diskusija bija svarīga. Divus eh, mēnešus eh, pēc tam, kad Venecijālā notika vēlēšanas 6. decembrī. Vispirms jau eh, šīs te vēlēšanas radīja nepārprotamu rezultātu, un uh, Venecuēlas tauta deva pilnīgi skaidru mantā, mandātu uh, savai, uh, savam parlamentam, lai risinātu uh, kritiskākos izaicinājumus. Mēs dzirdējām ļoti daudz uh, priekšlikumu, kā mēs varētu palīdzēt no Eiropas Savienības puses, kā mēs varētu palīdzēt šajā procesā, kā varētu palīdzēt eh, venecuēliešiem izkļūt no krīzes. Bet, manuprāt, pirmkārt vissvarīgāk ir, um, uz, vissvarīgākais uzsvērt to, cik svarīga ir konstitūcija. Un tas ir tas satvars, m, mm, kura ietvaros Venecuēlas eh, valdošās struktūras var uh, operēt. Uh, E, tas, ka pastāv e, centieni veidot kaut kādas paralēlas struktūras un konsultācijas, šiem spēkiem ir jāzina, ka viņi uzņemās ļoti smagu atbildību, jo e, situācija valstī no ekonomikas un drošības viedokļa ir ļoti uh, trausla. Ja dialogs neveidosies, tad eh, lietas var izkļūt ārpus kontrolas, un tieši tādēļ ir svarīgi, lai mēs izvirzītu šos divus uh, svarīgākos jautājumus kā prioritārus - konstitucionalitāte un dialogs. Un to mēs arī pasvītrojam savā politikā uh, attiecībā uz Venecuēlu. Ir svarīgi minēt arī to, kā ir ieradusies Venecēlas delegācija, ko es ļoti augstu vērtēju. Un uh, arī mēs esam ieinteresēti mm, cilvēktiesību aizsargāšanā un uh, ieslodzīto politieslietu atbrīvošanā. Mums ir arī kopējas intereses, uh, lai mēs atbalstītu Venecuēlas iedzīvotājs to ļoti sarežģītajā ekonomiskajā situācijā un vajadzētu novērst politisko polarizāciju, eh, lai varētu rast risinājums. Ko Eiropa var darīt? Pirmkārt, mēs varam aicināt visas iesaistītās puses un atgādināt, paskatieties uz vēlēšanu rezultātu, paskatieties uz demokrātiju, paskatieties uz konstitūciju. Tikai konstruktīvs dialogs ir ceļš uz eh, priekšu. Visi šie parlamentārie kontakti, ko jūs veidojat, ir ārkārtīgi svarīgs. Tādēļ es pateicos visiem parlamentu deputātiem, kas bija brauc uz Venecijā pagājušajā gadā atbalstot eh, miermīlīgus un konstitucionālus risinājumus. Un eh, tas ir ļoti svarīgi, ka uh, eh, Venecijālā tika pārstāvēta arī geogrāfiskā daudzveidība un politiskā daudzveidība. Un arī uh, par man Venecēlas delegācijā vajadzētu skatīties, vai ne, nebūtu iespēja apmeklēt Venecēlu. Uh, eh, šis jautājums ir aktuāls un tam, un Venecēlas krīzē ir jāpievērš nepārtraukt uzmanība. Debats par šo jautājumu noslēgšās. Nākošais darba kārtības punkts ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski uh, padomēji. Un proti,